Paldies, dāmas un kungi! Un tagad mēs pārējām pie protokola apstiprināšanas iepriekšējai plenārsēdēji. Tas ir 8. oktobra plenārsēdes protokola apstiprināšana. Jūs esat iepazinušies ar protokola tekstu, vai kādam ir kas sakāms, kādi komentāri vai piebildes lūdzu? Proto... Izskatās, ka neviens izteikties nevēlas. Līdz ar to esam pieņēmuši pagājušās Briseles plenārsēdes protokolu. Atanasijus Pafilis